kopiena. Esam uh, lūguši, lai Mjaņmas jeb Birmas valdība parakstītu uh, vienošanos par augstā uh, cilvēktiesību komisāru biroju atvēršanu uh, savas valsts teritorijā tālāk. Par Krieviju mēs esam nobažījušies par to, uh, Eh, kādi likumi nesen pieņemti Krievijas federācijā. Tas nozīmē, ka ir iespējams izdarīt spiedienu uz cilvēktiesību aktīvistiem NVO, uz dažādām minoritātēm. Un mēs esam rezolūcijā teikuši, ka esam vīlušies, disappointed, ņemot vērā arī to, ka nekomerciālas organizācijas um, no ārzemēm tika apvainotas, ka tās iejaucas iekšlietu politikā, bet mēs pieprasām, lai šie NVO netiktu saukti nepareizajos terminos un netikt apvainoti spiegošanā. Par to mēs apspriedāmies arī ar Krievijas delegāciju. Mēs arī paudām savas raizes par uh, Eh, to, ka netika īst Of... Eh, ka netika izmeklēti dažādi vardarbības gadījumi, slepkavības, eh, faktu sagrozīšana, kā piemēram Hodorkovska, Magnītska un uh, Politkovskais gadījumā. Par to mēs māja mēnesī uzklausīšanā jau apspriedāmies. Mēs pieprasījām, lai padome pieņemtu Eiropas Savienības ārlietu padomes uh, secinājumus par cilvēktiesībām Krievijā, kas varētu nozīmēt tādu uh, stabilu atbalstu visiem cilvēktiesību aktīvistiem Krievijā un ļautu mums vienoties uh, kopējā vēstījumā par uh, cilvēktiesībām Krievijā. Vēl kāds steidzamības jautājums, uh, par to runāšu kādu brīdi vēlāk. kad tam būs pienākusi, kad tam būs pienācis uh, laiks darba kārtībā. Es tikos ar daudziem žurnālistiem. Uh, Eiropas parlamenta preses dienests organizēja preses konferenci par Eiropas Savienības lomu veicinot um, izteiksmes brīvību, cilvēktiesības divi gadi pēc Eh, arābu pavasara. Tās bija ļoti auglīgas diskusijas, apmēram divu stundu garumā, un mēs sapratām, ka eh, mums ir jāturpina darbs eh, kā līdz šim. Tāpat mēs tikāmies arī ar delegāciju no Sauda Arābijas. Šī tikšanās bija ļoti, ļoti interesanta, bija arī saistoša runāt par cilvēktiesībām un ir ļoti Bija ļoti interesanti dzirdēt, kā cilvēku tiesību jautājums var apspriest, ņemot vērā dažādas um, saiknes starp valstu parlamentiem. Tāpat mēs sagatavojām arī ziņojumu par Sauda Arābiju un Mums bija ļoti garas debatas arī ar uh, tieslietu ministru no Sauda Arābijas. Un mēs ar vietējā parlamenta, ar šūras eh, pārstāvjiem varējām runāt, un bija mums arī ļoti tādas godīgas, laicīgas diskusijas ar tieslietu ministru par sieviešu tiesībām Saudārābijā un a, eh, tiesisks valsts principiem. Un es arī a, eh, aktīvi izteicos šajā sanāksmē un domāju, ka mums ir jāgatavo vēl citi ziņojumi un uh, jāizmanto tās iespējas, kas ir mūsu rīcībā, lai turpinātu debatas ar Sauda Arābiju. Tāpat tikos arī ar Omānas uh, cilvēktiesību komisijas pārstāvī Musalemu Osahami, viņš ir arī uh, vietējās ārlietu komisijas pārstāvis, priekšsēdētājs, un viņš ir arī atbildīgs par cilvēktiesību jautājumiem Omānas parlamentā. Man šī tikšanās eh, arī bija ļoti vērtīga, un viņam līdzi bija arī Nacionālās eh, cilvēktiesību komisijas pārstāvis. Uz mani ļoti dziļu iespaidu atstāja tas, cik aktīvi komisija darbojas, un domāju, ka bija tādā veidā iespējams eh, piesaistīt uzmanību vairākiem jautājumiem. Mēs runājam arī par problēmām tādām kā migrantu Uh, strādnieku dzīves un darba apstākļi un arī izteiksmes brīvība. Es ceru, ka uh, tās institūcijas uh, un struktūras, kas ir mūsu rīcībā, var sniegt uh, palīdzību Omānas uh, Nacionālajai cilvēktiesību komisijai. Tāpat es tīkos ar uh, jauno starptautiskās krimināltiesības, krimināltiesas tiesnesi Fan Hebema kungu. Uh, starptautiskā krimināltiesa izskatā kara noziegumu gadījumus. Mēs uh, apspriedāmies par dažiem gadījumiem, un, protams, tas viss ir jāuztver ļoti, ļoti nopietni. Un, uh, Eh, pārstāvis teica, ka ir eh, jābūt labākai sadarbībai ar eh, šo tiesu, lai varētu garantēt liecinieku aizsardzību un labāku tiesvedību procedūru. Vēlāk mēs runāsim par starptautiskās krimināla tiesas un uh, ko jur darbību. Tāpat tikos ar Dēvidu Tolbotu, kas ir uh, pārējais posma tiesiskuma centra vadītājs. Uh, Tā ir nevalstiska organizācija un tur strādā ļoti pieredzējuši cilvēki. Ja jūs iepazīsieties ar ārējās darbības un ES um, ār, rīcības plānu, jūs redzēsiet, kā šī pārējais laika tieslietu ievērošana pārējais laika tiesiskums bieži vien ir mūsu darba kārtībā, un tas ir ļoti aktuāls jautājums. Un, protams, mums jāskatās, kā šādās valstīs, kas atrodas pārmaiņu priekšā vai jau ir pārdzīvuši pārmaiņas, tiek e, īstenots tiesiskums. Tie bija priekšsēdētājas paziņojumi. Tagad varam e, ķerties pie nākamā darba kārtības punkta viedokļa apmaiņa par cilvēku tiesībām austrum partnerības valstīs. Šodien mēs runāsim par cilvēku tiesību situāciju šajās valstīs. Galvenokārt pievērsīsimies tam, kas notiek Baltkrievijā un Azerbaidžānā. Mēs esam apspriedušies arī AFET komitejā. Mēs tur runājām par uh, Ukrainu, par to, kas notiek Moldovā, ir arī partnerattiecības sadarbības komiteja, kas ir viens no mūsu izmantotajiem instrumentiem. Šīs tikšanās notika pēdējās divās dienās, un mēs arī uzklausījām e, jauno AFET misijas pārstāvu Moldovā. Šodien runāsim arī par Azerbaidžānu, bet pirmo, pirmām kārtām apspriedīsim Baltkrievijā notiekošo. Šī valsts mūsu darba kārtībā parādās jo bieži. Eiropas Savienības politika Baltkrievijas uh, gadījumā ir uh, ļoti strikta. Mēs uh, arī esam ieviesuši sankcijas, ņemot vērā uh, cilvēktiesību pārkāpumus un tajā pašā laikā vēlamies atbalstīt pilsonisko sabiedrību un vēlamies, lai Baltkrievis pilsoņiem veidoties dziļākas saiknes ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība nepārtraukti ir uh, pieprasījusi visu politisko ieslodzīto, nekavējot mm, visu politiski ieslodzīto atbrīvošanu un mēs pieprasām, lai uh, šī represīvā politika beidzot tiktu apstādināta. AFET komiteja eh, tagad strādā pie ieteikumiem, eh, izveidojot jaunu eh, Baltkrievijas politiku. Mūsu referents ir Palēkis kungs no Lietuvas. Mēs jūs uzklausīsim tad, kad jūs varēsiet mūs iepazīstināt ar savā ziņojumā teikto. Tāpat ir īpašais ANO uh, referents, uh, kas ir atbildīgs par cilvēktiesībām Baltkrievijā, tas ir Haraštīkungs. Šķiet, daži no jums viņu jau būs satikuši pagājušā gada Ženēvā. Viņš tur piedalās cilvēktiesību padomas sēdē. Nesen viņš uh, Ženēvā arī cilvēktiesību padomē uzstājās ar savu ziņojumu. Bija arī balsojums par šo rezolūciju. Tas notika pagājušā nedēļa un īpašā vēstnieka eh, mandāts tika pagarināts uz vienu gadu. Iepazīstoties ar ziņojumu un tā secinājumiem, mēs varam pārliecināties, ka Baltkrievijā sistemātiski tiek piekopti cilvēktiesību pārkāpumi un cilvēktiesības tiek pārkāptas ļoti dažādos veidos. Un tātad es ceru, ka jūs mūs uh, ar situāciju iepazīstināsiet tuvāk. Vēlējos pateikties uh, Baronesē Eštonei un komisāram Fūle, kas uh, asi nosodīja divas. Uh, izpildītos nāves sodus pagājušajā nedēļā Baltkrievijā. Tātad sākumā došu vārdu mūsu ekspertiem un viesiem. Pie mums ir ieradušies. I can't speak Russian. Es nemāku runāt krievu valodā, saka priekšsēdētāji. So, we have uh, with us Mr. Pie mums ir ieradies Vladimirs Lapkovičs. Viņš strādā Vjasnas cilvēktiesību centrā. Lapkoviča kungs ir ļoti pieredzējis eh, cilvēktiesība eksperts, ņemot vērā mm, savu ikdienas darbu, proti eh, viņš sniedz palīdzību uh, uh, upuriem cilvēkiem, kuru cilvēktiesības ir ierobežots, un viņš arī pats tika aizturēts. Viņš sniedz palīdzību arī Aleksam Bielickim, kas joprojām atrodas cietumā. Tāpat mēs uh, pakla paklausīsimies tajā, kas notiek Baltkrievijā, mm, kādi ir cilvēktiesība pārkāpumi. Otrs runātājs ir Elena Tomkačeva. Viņa ir ieradusies pie mums. Uh, Viņa ir e, valdes priekšsēdētāja e, bezpēļņas organizācijā, kas e, ļoti aktīvi darbojas cilvēktiesību jomā. Mēs dzirdēsim, kādi ir bijuši juridiskie pārkāpumi, vēršanās pret pilsonisko sabiedrību, pirms tiesas apcietināšanu un tā tālāk. Un varbūt jūs varētu arī kaut ko pastāstīt par tiesību sārga aktivitātēm Baltkrievijā. Pirmais uzstāsies Lapkovičs kungs. Ja jūs vēlties uh, klausīties tulkojumu krievu valodā, jūs varat uh, izlaikt septīto kanālu. Э, добрый день, уважаемые коллеги. Я вынужден выступать по-русски, так как не смогу донести до вас. Labdien! Nu, man vajadzēs runāt krieviski. Tātad es pārstāvu cilvēktiesību eh, centru. Mūsu eh, priekšsēdētājs eh, ir notiesāts līdzīgi kā citi politi ieslodzītie. Es runāšu galvenokārt par Palecka kunga ziņojumu. Pirmkārt, es aprakstīšu eh, situāciju ar eh, cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā. Eh, cilvēktiesību krīze arvien pasliktinās, nav nekādu panākumu Eh, joprojām ir liels skaits politieslodzīto, ir 11 politisko, politisko ieslodzīto Baltkrievijā, un eh, mums rada bāžas politiskā ties, tiesa Vitebskas eh, pilsētā pret Gaitukova kungu, kurš tiek apsūdzēts nodevībā, un varbūt eh, nākamā nedēļā jau būs 12 politieslodzīto, un eh, šogad viņu būs vēl vairāk Baltkrievijā. Es gribētu arī pievērst uzmanību trim nāves sodiem, kas notika pēdējos eh, mēnešos. Baltkrievija turpina lietot, izpildīt nāves sodus un mēs eh, redzam situāciju, kur no Palēcka kunga vizītes tad eh, mēs eh, uzskatām, ka ziņojums ir jāgroza, jo ir trīs nāves spriedumi, tie vēl nav izpildīti, bet jau ir pieņemti es gribētu arī pievērst jūsu uzmanību eh, cilvēktiesību situācijai. Nu, mēs varam teikt, ka 200 eh, cilvēku tika apsūdzēti eh, par politiskajām darbībām. Mums ir vajadzīgs arī kvalitatīvi vērtēt Eh, kādas ir Baltkrievijas pilsoņu iespējas piedalīties politikā, eh, kādas ir eh, iespējas mēdī brīvībai, vai pilsoņi var mierīgi protestēt. 2011. gadā likums tika grozīts, tā tad tika aizliegti uh, Eh, mierīgi protesti, tie joprojām ir aizliegti, un eh, no desmit pieprasījumiem eh, deviņi tiek noraidīti, mm, tad politiskās darbības pieprasījumiem. Mēs dzīvojam situācijā, kur ir gadā tikai divas vai trīs legālas protesta akcijas, uh, Tātad salīdzinot eh, datus par diviem iepriekšējiem gadiem, nu, nerodas īsti pareizs priekšstats par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā, jo 2011. gadā bija um, um bija tātad uh, dramatiskas izmaiņas. 2012. gadā notika represijas un uh, sabiedrība ir iebaidīta un uh, nu, tātad protesti pēc šīm represijām ir gandrīz apstājušies. Tas nozīmē, ka lai gan represiju skaits ir samazinājies, tas nenozīmē, ka valsts ir sapratusi, ka e, represijas e, nav pieļaujamas, bet e, vienkārši cilvēki ir iebaidīti. Nav pēdējā laikā reģistrēta neviena nevalstiskā organizācija. Mēs varētu teikt, ka brīvība veidot sabiedriskas organizācijas vai politisko opozīciju ir pilnīgi apspiesta Baltkrievijā. Mēs redzam, ka tiek izdarīts spiediens uz opozīciju, tā tad tiek tika konfiscēts opozīcijas eh, visnā birojas un eh, opozīcijas līderis ir cietumā. Uz politiskiem ieslodzītajiem tiek izdarīts spiediens. Nu, mēs nevaram eh, teikt, ka 2012. gadā Uh, situācija ir uzlabojusies attiecībā uz politiskiem ieslodzītajiem. 2012. gadā uz viņiem tika izdarīts agrāk neredzēts spiediens, un uh, trīs cilvēki, tātad Statkevičs, Ditko uh, un Tohovičs, viens no viņiem bija prezidenta kandidāts, iepriekšējās vēlēšanās eh, tika ieslodzīti, un viņu ieslodzījuma apstākļi ir ļoti slikti, un dažos gadījumos pat tiek lietota spīdzināšana un ļoti slikta apiešanās. Piemēram, eh, cilvēkiem tiek eh, liekta iespēja tikties ar ģimeni un radiniekiem, uh, Eh, saņemt eh, sūtījumus vai pārtiku un apģērbus. Līdzīgas sankcijas tiek lietotas arī pret citiem politiskiem ieslodzītiem. 2012. gadā viens no politi ieslodzītajiem tika uh, apžēlots, tātad Vasilijs Parfenkovs tika notiesāts uz trim mēnešiem ieslodzījumā. Uh, un mēs šo sodu eh, saistām ar viņa eh, politisko eh, darbību pēc apžēlošanas. Tātad viņu atbrīvoja 2011. gadā un pēc tam notiesāja vēlreiz. Viņu nepārtraukti kontrolē mm, Baltkrievijas policija. Un Eh, nu, viņš tiek iebiedēts ar to, ka viņu ieslodzīs atkal. Eh, tā tad eh, cilvēktiesību situācija pasliktinās. Ir divas lietas, ko Palēcka kungs minēja ziņojumā. Šī ziņojuma mērķis bija uzlabot attiecības ar Baltkrieviju, bet es domāju, ka ir jādomā par nevis par to, ka uzlabot attiecības ar Baltkrievijas režīmu, bet uzlabot cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā. Tie ir divi dažādi jautājumi. Un vēl viens, eh, kas ir ļoti svarīgi, Lukašenko ir arestējis vairāk nekā 50 cilvēkus 2011. gadā, un tagad ir vairāk nekā 11 polīti ieslodzīto. Viņš ir e, noraidījis vairākas Eiropas parlamenta prasības. Tātad e, Vispirms, eh, lai atgrieztos pie dialoga, ir jāatbrīvo visi politiskie ieslodzītie. Ir nepieciešams arī mainīt kriminālo likumdošanu, īpaši 193.1 pantu ir jāmaina arī vēlēšanu sistēma. Un tie ir jautājumi, kam ir jābūt ļoti svarīgiem Eiropas parlamentā un Eiropas Savienībā. Thank you very much. Lielas paldies, Lapkaviča kungs, un tagad Tonka Čevas skundze, lūdzu. Cienītā priekšsēdētājs kungs. Pirmām kārtām vēlējos pateikties par šo uh, iespēju, ka es drīkstu piedalīties jūsu komitejas sēdē. Uh, Un es eh, varu pilnībā piekrist eh, tam situācijas aptainojumam, ko jums nu pats pavēstīja mans kolēģis eh, Lapkovičs kungs. Un, protams, es negribu tagad atkārtot jau uh, viņas sniegto informāciju, uh, tādēļ es varbūt vairāk pastāstīšu par to, kādu mēs varētu iedomāties sadarbību. Uh, Eh, starp eh, Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību un cilvēktiesība aizstāvības organizācijām. Šāda iespēja ir gaužām maz, bet es domāju, ka tomēr vēl labāk, izmantojot mūsu rīcībā esošos instrumentus, mēs varētu izkopt šīs iespējas, ņemot vērā arī to, ko teica Lapkoviča kungs, un domāju, ka tas varētu arī uzlabot cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā gribēju pateikt, ka tagad ir noslēdzies darbs tādi divi ļoti nopietni uzdevumi ir paveikti. Tātad Harastīkungs, kas ir īpašais ANO uh, referents, ir uh, pabeidzis savu ziņojumu un jāsaka, ka ziņojumā ir vairākas tehniskas kļūdas, bet ņemot vērā ieteikumus un veikto analīzi, visas uh, Baltkrievijas uh, eh, cilvēktiesība organizācijas ir uh, teikušas, ka informācija ir izvērtēta tā neatkarīga un objektīva, un tur ir runāts arī par pasākumiem, kas ir jāievieš ņemot vērā šo startautisko organizāciju sniegto vērtējumu. Tāpat tiek izvērtēts arī Uh, šīs institūcijas dokuments. Pie dokumenta strādā Palecki kungs, tātad tas ir Eiropas parlaments ziņojums, un jāsaka, ka ziņojuma uzmetums jau ir radījis lielu ažiotažu Baltkrievijā, uh, izraisījis diskusijas uh, cilvēktiesība organizācijās. Un neskatoties uz to, ka cilvēktiesība organizācijas arī kritizēja ziņojumā teikto. Es tomēr gribēju pateikties Palecka kungam, ka viņš bija gatavs apspriest šos strīdīgos punktus un arī bija uh, gatavs uzklausīt kritiku un ņemt to vērā. Mēs ceram, ka divi divas eh, tātad eh, kritiskās piezīmes eh, tiks ņemtas vērā un um, labotas. Pirmām kārtām situācija tiek vērtēta un salīdzināta ar to, kas notika 2010. Eh, gada decembrī, kad mēs piedzīvojam tādu zemāko kritumu. Mums šis vērtējums šķiet metodoloģiski nepareiz. Tātad vērtēt situāciju pašreiz, atsaucoties uz uh, to krīzi, ko piedzīvojam 2010. gadā. 2010. gada decembrī veiktā analīze nevar um, kalpot situācijas ilustrācijai šodien. Tagad ir 11 politieslodzītie un jāsaka, ka situācija tomēr salīdzinoši ir uzlabojusies, bet ar tādu metodi, kā jūs izmantojat savā ziņojumā, to visu tā ļoti uh, objektīvi nevar izvērtēt. Un ja jūs sakāt, ka. Mm, ir situācija uzlabojusies, atsaucoties uz šo 2010. gada dziļāko punktu krīzi, nu, tas ir aplami, tā ir kļūda, to es gribēju kritizēt. Un ko vēl vēlos kritizēt viņa ziņojuma uzmetumā? Esmu noraizējusies, ka šis jautājums mūsu darba kārtībā parādīsies vēl ļoti, ļoti bieži. Proti, Tas tiek apspriests gan startautiskajā arēnā, gan arī Baltkrievijā. Mēs esam nobažījušies par to, kādā veidā tad Eiropas Savienībā piekoptā politika varētu uh, piedāvāt uh, sadarbības iespējas ar Baltkrievijas valdību, ņemot vērā arī politieslodzīto likteņus. Es saprotu, ka varbūt nepateicu neko pilnīgi jaunu, bet tomēr gribu izmantot arī savu uh, iespēju un runāt par to, kāds viedoklis ir izkristalizējies uh, Baltkrievijas uh, tiesību sargājušās iestādēs. Un mēs uzskatām, ka ir jāatsakās no ierobežojumiem, bet tātad, ja ierobežojumi un sankcijas pret uh, Baltkrievis valdību tiks atcelti vai vājā, vājināti, pirms visu politieslodzīto atbrīvošanas, tad mēs varam uzskatīt, ka šī politika ir vājinājusies. Mēs patiešām nevaram pateikt, ka cilvēku tiesību situācija ir uzlabojusies. Uh, Tādēļ arī politiskie lēmumi nevar tikt pieņemti balstoties uz to, ka it kā kaut kas būtu uzlabojies un, teiksim, ar oficiālo eliti eh, slēgt dažādas līgumus. Protams, jūs uzņematies politisko atbildību par šādiem lēmumiem, bet jūs nevarat eh, tātad paplašināt sadarbību ar Baltkrieviju, aizbildinoties, ka ir uzlabojušās cilvēktiesības. Tālāk, kā mēs varam uh, padziļināt mūsu sadarbību? Pirmām kārtām mēs uzskatām, ka Haraštī kunga uh, veiktais eh, darbs eh, ir tāds labs ieguldījums, lai turpinātu novērot eh, Baltkrievijā notiekušos cilvēktiesību pārkāpumus. Un mēs vēlamies, lai notiktu ciešāka sadarbība ar Hraštī kungu, lai viņš būtu tiešais informācijas avots, kas visiem stāstītu par to, kas notiek Baltkrievijā. Otrām kārtām, ja jūs turpināsiet Uh, pieprasīt to, lai Haraštī kungam būtu tiesības piekļūt informācijai tiešā veidā, lai viņam būtu iespēja iegūt Baltkrievijas uh, valdības uzaicinājumu doties uz valsti un uh, tā tad uh, vākt liecības tur uz vietas, tas būtu ļoti lietpratīgi. Un trešām kārtām, tūlī, tūdaļ arī beigšu savu uzstāšanos, tātad saskaņā ar pagājušā nedēļā pieņemto uh, rezolūciju, kas tika pieņemta cilvēktiesību padomē pēc uh, cilvēktiesību organizācijas prasībām mēs pieprasām, lai eh, tiktu uh, Uh, aktīvāk, lai tiktu izvirzīti vairāki referenti, tātad uh, īpašais referents cilvēktiesību jautājumā, īpašais referents uh, spīdzināšanas ziņā, vis, īpašais ziņotājs par uh, miermīlīgu pulcēšanos, kā arī tiktu izveidota darba grupa kas vērotu cilvēktiesību aktīvistu aizturēšanu Un jāsaka, ka šādas struktūras būtu pilnvarotas doties uz Baltkrieviju, lai ar situāciju uz vietas iepazītos daudz rūpīgāk un sastrādātos gan ar uh, valdības, gan nevalstiskajām organizācijām. Tieši tā varētu ļoti, ļoti rūpīgi izvērtēt dažādas mm, cilvēktiesību uh, jomas. Uh, Visas šīs struktūras lūdza um, atļauju doties uz Baltkrieviju, lai varētu situācijas pētīt uz vietas. Pat līdz šai baltai dienai Baltkrievijas valdība nav uh, devusi iespēju īpašajiem uh, referentiem ierasties Baltkrievijā. Jums jāparūpējas, lai o, ANO procedūras, kas ļauj uh, ANO uh, struktūru pārstāvjiem doties uz Baltkrieviju, Baltkrieviju tiktu ievērotas un lai šie cilvēki uz vietas varētu veikt tādu neatkarīgu un objektīvu analīzi. Un viens no īpašiem referentiem ir referme, referents, kas atbildīgs uh, par uh, tieslietu sistēmas neatkarības novērošanu. Uh, un viņš nav vēl izteicis vēlēšanos doties uz Baltkrieviju, un mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams, jo šāds īpašais referents ir nepieciešams. Viņam noteikti ir uh, jāierodas uh, Baltkrievijā, lai iepazītos ar to, kā darbojas tieslietu sistēma. Es saprotu, ka arī jums būtu svarīgi uzzināt, kas tad īsti notiek. Uh, Startautiskā sabiedrība ļoti bieži kritizē uh, to, ka uh, Baltkrievijas tiesai uh, trūktu objektivitātes. Paldies! Thank you, Madam Tonka. Lielas paldies, Tonka Čevas kundze. Kopumā mēs ļoti cieši sadarbojamies ar ANO dažādiem mehānismiem cilvēktiesību jautājumos, tāpēc uh, jūs īpaši lūdzāt kontaktēties, teiksim, ar īpašo referentu, kas, kas ir atbildīgs par tieslietu sistēmas neatkarību. Mēs to darīsim, bet parasti mēs to darām caur ANO biroju šeit, cilvēktiesību padomē, bet parasti galvenais avots mums ir tieši šis te referents, kas atbildīgs par konkrēto valsti. Uh, Tagad Palecka kungs, jūsu, uz jūsu ziņojumu šeit arī atsaucās runātāji, un tagad lūdzu gaidām jūsu viedokli. Paldies priekšētājs kundze, es izteikšos īsi, jo, diemžēl, mans lidojums jau ir pēc divām stundām, tāpēc pirmkārt liels paldies Mīnskas viesiem par jūsu atvērto novērtējumu proti par to, kā atsaucāties uz manu ziņojumu un par jūs, paldies par jūsu ierosinājumiem. Es gribu jo īpaši pateikties Ilenai Tonkačovai par visām viņas izdarītajām piezīmēm, kuras viņa arī ir man nosūtījusi. Un lielākā daļa no tām tiks atspoguļotas nākamajā ziņojuma versijā. Es domāju, ka pirms kādiem sešiem mēnešiem, kad es strādāju pie šī ziņojuma, es sapratu, ka tā ir gandrīz neiespējamā misija, jo Eiropas parlaments pēdējos 19 gadus, kad Lukašenko ir bijis pie varas, reaģēja uz sliktajām ziņām, kas nāca no Mīnskas un no Baltkrievijas pilsētām, uz iebiedēšanu, uz negodīgām vēlēšanām un tā tālāk, bet nebija nekā, neviena dokumenta, kur mēs censtos atbildēt uz jautājumu, ko darīt, kādu stratēģiju īstenot, lai varētu uzlabot situāciju. Un Andrēs Jehorovs, man liekas, ka viņš gribēja ierasties, bet viņam tas neiede, neizdevās. Nē, tomēr viņš ir ieradies ļoti jauki jūs šeit redzēt. Jūs savā reakcijā uz šo pirmo ziņojumu versiju jūs piefiksējāt ļoti, vienu ļoti svarīgu lietu proti, ka situācija Baltkrievijā ir tik sarežģīta, ka ir neiespējami sniegt novērtējumu uz trīs lapusēm, lai atbildētu uz visiem jautājumiem, kas rodas. Un praktiski mēs uzskatām, mani kolēģi un es, kā rast risinājumu šai situācijai. Praktiski ir trīs risinājumi. Pirmais - darīt neko, tiek uzliktas sankcijas, un tas nozīmē, ka mēs nebūtu īpaši aktīvi. Otrais iespējamais risinājums - palielināt sankcijas un boikotēt Baltkrievijas amatpersonas. Un trešais iespējamais risinājums, kas varbūt ir vissarežģītākais, tajā gadījumā tiktu atbrīvoti politieslodzītie gadījumā tiktu izdarīta vismaz kaut kāda reforma mēģinājuma, tad atsākt dialogu ar Baltkrieviju. Un es uzskatu, ka opozīcija mums šeit ir pārstāvja no cilvēktiesību organizācijām, un mums ir jāsaka liels paldies visiem šiem cilvēkiem, kas uh, cīnās ar šo problēmu, kas dara šo ļoti svarīgo darbu šajā gan arī neiespējamā situācijā, bet arī opozīcija ir ļoti sarežģītā situācijā, un un viņu viedokļi arī krāsē atšķirās savā starpā. Es atceros, ka pirms divām nedēļām, kad mēs tikāmies uh, Eironēs asamblējas ietvaros ar Baltkrievijas opozīciju, tad daži cilvēki patiesībā savā starpā nevēlējās sarunāties. Tie, kuru viedokļi atšķirās, viņi uzskata viens otru par nodevējiem. Uh, Un nu, patiešām situācija nebūtu nav apsveicama. Tā kā ir gandrīz neiespējami tādā trīs lapušu dokumentā sniegt apmierinošu ziņojumu tādu, ar kur mierā būtu visi. Jebkurā gadījumā es piekrītu abu runātāju teiktajam, gan, tom, gan Lapkaviča kunga, gan Tonka tom, Čevas kundzes teiktajam. Šeit ir viena konkrēta kļūda. Šajā ziņojumā tīri statistiski um, situācija bija uzskatāma par progresējošu, bet ņemot vērā šīs te izmantotās metodas, praktiski patiešām varam secināt, ka situācija nav uzlabojusies. Un mēs arī to atspoguļosim ziņojumā, izdarīsim nepieciešamās korekcijas. Un uz doto brīdi esam saņēmuši aptuveni 300 grozījumus par šo ziņojumu, un es personīgi nācu klajā ar 50 ziņojumiem. Mani kolēģi šeit redzu Jāsaka Protaseviča kungu, Falanda Šulca kungu, kuri arī iesniedza daudz grozījumu, Liberovčaka kungs. Un es domāju, ka tā ir laba iespēja Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai saprast to, kā Eiropas parlaments strādā. Tas nebūs mans ziņojums, tas būs 26 Eiropas parlamenta deputātu ziņojums, kas ir nākuši klajā ar grozījumiem un skatīsimies, kā politiskās grupas reaģēs uz visiem šiem ierosinājumiem. Un es ceru, Jūs zināt, mans kolēģis Werners, Werners Šulcs, viņam ir šis labs tāds vācu teiciens. Uh, this, uh, it means... Tuvināšanās caur pārmaiņām, tas nozīmē izmaiņas caur tuvināšanos un tāda, šāda tas sasaistoša politika, kas iezīmējās vēl pirms 40 gadiem, palīdzēja sasniegt pārmaiņas ne tikai iepriekš eh, zināmajā Austrumvācijā, bet visā padomju blokā. Un ļoti grūti ir nesarunāties un, un boikotēt un teikt, ka mēs runāsim ar, tikai ar opozīciju un tikai ar cilvēktiesību aizstāvjiem, to mēs jau darām, bet, piemēram, šis te ziņojums nav tikai par cilvēktiesībām. Uh, cilvēktiesību sādaļa ir ļoti svarīga, bet ir arī sādaļa par, par politisko situāciju, par ekonomiku. Un galvenā šī ziņojuma ideja ir, protams, paturot prātā cilvēktiesību situāciju, atvērt visas durvis, visus vārtus un uzturēt šo, šos te individuāla līmeņa kontaktus caur kuriem mēs varam daudz ko sasniegt. Piemēram, rīt Baltkrievijas delegācija tiksies un pārunās iespēju doties uz Baltkrieviju, vai tas ir svarīgi vai nav. Kāpēc gan necensties doties uz Baltkrieviju? Mēs varam sēdēt šeit un runāt, pārunāt šos jautājumus tikai ar jums, bet, piemēram, pēdējos desmit gadus tikai vienai delegācijai ir izdevies doties uz Mīnsku. Un ja mums tas izdosies, ja mums izdosies vizīte uz Mīnsku jūlijā, tad, protams, arī mēs cēlsim augšā šos jautājumus, ko jūs ierosinājāt. Un arī runāsim par to, vai šis ANO referents arī varētu tikt ielaist Baltkrievijā. Tā ka patiešām tas nav tik vienkārši, pat pirmām kārtām es gribu vēlreiz teikt lielu paldies jums par jūsu pienesumu. Jūs nākamajā ziņojuma versijā atradīsiet savus ierosinājumus, tātad tie būs ietverti galīgajā ziņojuma versijā, esmu pārliecināts par to. Un vēlreiz gribu norādīt, ka nevienam nav šīs te brīnuma recepts par to, kā uzlabot situāciju. Nevienam no mums šādas recepts nav, tikai auglīgu diskusiju rezultātā mēs varam rast izēju, rast risinājumu, un es gribu sniegt jums apliecinājumu, ka es un mani kolēģi un arī šī delegācija, kas iespējams dosies uz Mīnsku, mēs, protams, lūksim iespēju apciemot arī politieslodzītos, tā ir mūsu pirmā prioritāte visā šajā procedūrā. Mēs nekad neaizmirsīsim par situāciju Baltkrievijā, un es nekad nepiekritīšu tiem Eiropas politiķiem, kas saka, ka Baltkrievija ir pazudusi Eiropai, ka mums jākoncentrējas uz citām valstīm. Nē, mums ir jākoncentrējas uz Baltkrieviju ar vien vairāk un jācenšas uzlabot situāciju. Paldies! Paldies, Palecka kungs! Un paldies arī visiem pārējiem, kas strādāja pie ziņojuma par Baltkrieviju. Es saprotu, ka divos pusdienas laikā Werners Šulcs ir norganizējis semināru, apaļā gada diskusiju par Baltkrieviju, un tur būs ar, arī papildus laiks, lai detalizēti pārunātu šo jautājumu. Es arī visus aicinu doties uz apaļā gada diskusiju. Tagad nonākam pie Azerbaidžānas, un gribu uzaicināt Brenda kungu no EAS sadaļas, kas atbildīgs par austrumu partnerību. Tātad sniegt jūsu pienesumu. Paldies priekšsēdētājas kundze, pa, labdien paneļa kungi, man ir liels gods dalīties ar Eiropas ārlietu dienesta uzskatu par uh, cilvēktiesību jautājumiem. Daudz, kas no manis, uh, man, tāds, kas man bija padomājot, ir pateikts. Galvenokārt, ko es varu teikt, mēs piekrītam šim te novērtējumam, ka, diemžēl, cilvēktiesību situācija Baltkrievē vēl joprojām ir vāja. Šeit ir situācija ir slikta un politiskā iesaiste attiecībā uz Baltkrieviju, visi šie argumenti vēl joprojām ir spēkā. Mēs negribam panākt izolācijas politiku, Mēs gribam iesaistīties, bet arī šai iesaistē ir savi ierobežojumi, ja vien nav nekādu izmaiņu vispārīgā politiskajā situācijā valstī, un kā jūs zināt, Baltkrievija piedalās tā saucamajā multilateral track, eh, un sanāksmēs, kur ir vairāki partneri klāt, un arī dalībvalstis, Baltkrievija nepiedalās divpusējā scenārijā mēs eh, nesarunājamies ar Baltkrieviju par jaunu nolīgumu, kā mēs to darām, teiksim, ar Armēniju, Azerbaidžānu, Grūziju, kur jūs zinat, mums jau ir galīgās diskusijas arī ar Ukrainu. Tāpēc projām mūsu iesaistra tāda kritiska, un skeptiska un tagad pavisam īsi. Es gribētu norādīt, ka jā, patiešām mēs esam piefiksējuši šos jaunos nāves spriedumus un esam nākuši klajā ar paziņojumu, augstais pārstāvis ir nācis klajā ar paziņojumu, un mēs gribam apstiprināt īpašā referenta Haraštī mandātu. Tāpat mēs gribam apstiprināt to, ka mēs piekrītam tam, ka ir jāpastiprina šiem te pūliņi uh, darbā pie cilvēktiesību situācijas uzlabošanas, un ir jāpanāk kāds taustāms progresu. Tālāk ļoti svarīga komponente mūsu pieejā attiecībā uz ierobežojušiem pasākumiem, kas joprojām ir spēkā. Kā jūs zināt, šeit ir ceļošanas aizliegums veselai virknei cilvēku un nu, organizāciju attiecībā uz to faktu, ka situācija valstī ir tāda, kāda tā ir, bet šeit parādījās svarīgs jautājums, kā tad mēs virzīsimies tālāk um, šajā te situācijā vēl joprojām paliek šis jautājums par Eiropas Savienības iesaisti, sakariem ar pilsonisko sabiedrību, pilsoniskās sabiedrības lomu, tas arī šeit tika uzsvērts, bet tagad es gribētu skaidri norādīt, ka Eiropas Savienība stiprina savus kontaktus ar pilsonisko sabiedrību un sabiedrību kopumā, kas ir ļoti svarīga dimensija mūsu dialogā, un es gribēju sacīt, ka Eiropas Savienības atbalsts pilsoniskajā sabiedrībai palielinājas sešas reizes kopš 2010. gada kad mēs uzsākām pasākumus par finansēšanu, vairāk nekā 12 miljoni 2011. un 2012. gadā tika ieguldīti un vairāk un virkni pasākumu šeit notika, lai stiprinātu kontaktus ar pilsonisko sabiedrību. Šeit stipendijas tika piešķirtas. Un tātad šie individuālie kontakti ar atsevišķām personām paliek Eiropas Savienības Baltkrievijas līmenī, bet kā jau jūs zināt, vismaz daudz no jums zina, mēs esam kontaktējušies ar pilsonisko sabiedrību tādā modernizācijas dialogā, proti esam mēģinājuši panākt sapratni, diskutējot ar šiem jautājumiem ar pilsonisko sabiedrību, kādas reformas Baltkrievijā varētu veikt, kā tās varētu izskatīties. Un tas ir ļoti liederīgs process, kas arī ir novedis pie liederīgiem rezultātiem. Bet gala beigās tomēr ir ierobežojumi šim darbam, jo visbeidzot Šīm reformām ir jākļūst par realitāti, un tam būs nepieciešama jau amatpersonu pārvaldes organizācija iesaiste, lai jā, tad saprastu, kā iespējams pārvaldes institūcijas un valdība varētu kļūt par šī procesa sastāvdaļu. Un nobeigumā es gribētu teikt, ka mēs vēlamies uh, uzlabot mūsu attiecības ar Baltkrieviju pie nosacījuma, ka Baltkrievija spēr soļus pareizajā virzienā un ka notiek progress uh, šajās divpusējās attiecībās, bet tas viss būs atkarīgs no tā, vai Baltkrievi ievēros demokrātijas un cilvēktiesību pamatprincipus. Paldies! Paldies, Brenda kungs! Un man liekas, ka jūs abi, kas pārstāvat dažādas organizācijas, mēs turpināsimies kontaktēties ar jums no parlamenta puses ne tikai šī ziņojuma kontekstā, bet arī turpmāk. Uh, Tagad nonākam pie Azerbaidžānas un pēdējā rezolūcijā, ko mēs adaptējām, pieņemam Strasburgā, tur bija tāds saulaicīgs atgādinājums par cilvēktiesību situāciju Azerbaidžānā. Un šajā rezo, rezolūcijā mēs atsaucāmies uz sarunām, kas notiek ar Eiropas Savienību, balstoties uz asociācijas līgumu. Un tur mēs aicinām ievērot tiesiskumu un cilvēktiesību principus un nu, ka attiecīgās klauzulas ir jāietver šajā nolīgumā. Mēs savā rezolūcijā aicinām Barozu kungu aktualizēt cilvēktiesību jautājumus nākamajā sanāksmē arī Lieva kungu. Un šodien es domāju, ka mums ir laba iespēja paskatīties uz izdarīto, paskatīties, kas notiek kaimiņa attiecību politikas jomā attiecībā uz šiem jautājumiem, un kā Azerbaidžāna pilda savas saistības attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. Mums šeit klāt arī vairāki eksperti. Laila Junus kundze, viena no galvenajām cilvēktiesību aizstāvēm Azerbaidžānā, viņa ir institūta mieram un demokrātijai priekšsēde. Viņa savā darbā aizstāv cilvēktiesību pārkāpumu upurus, un viņa pati arī ir pakļaut lielam spiedienam tostarp institūta telpas tika izdemolētas. Tāpat mums šeit ir Herming, Irmingera kungs, kurš ir Human Rights House fonda pārstāvis Ženēvā. Šī organizācija, tāpat kā citas nevalstiskās organizācijas, viņai nācās aiz, aizslēgt savu pārstāvību Tieslietu ministrijā Azerbaidžānā. Un es domāju, ka būtu labi, ja jūs, Junus kundze, sāktu lūdzu. Thank you very much, madam. Paldies, priekšstādātājs kundz. Paldies par iespēju izteikties. Nu, situācija Baltkrievijā ir uh, eh, red, saprotam visiem un ir redzama arī uh, starptautiskās sabiedrības reakcija. Bet Azerbaidžānā situācija ar uh, cilvēktiesībām un pilsoņu tiesībām ļoti maz atšķiras no uh, Baltkrievijas, bet eh, attieksme ir pavisam citāda. Miera un eh, demokrātijas institūts, ko es vadu no 1995. gada, eh, uzskaita tos, kas ir gājuši bojā no spīdzināšanām un politieslodzītos, tādu ir kopā 86. Tomēr es runāšu par uh, to, ko mums nozīmē 2013. gads. Šis ir vēlēšanu gads, eh, kas Azerbaidžānai ir eh, svarīgs šajā gadā. Tātad no 2005. gada eh, Azerbaidžānas galvaspilsētas e, izpildvara aizliedza visus protestus un arī provincē, jebkuras e, sanāksmes mītiņi ir aizliegti, e, tos apspiež policija un speciālie spēki. Vēlēšanu kampaņas laikā un faktiski ir ārkārtas situācija valstī ko nevalstiskā, tātad nevalstiskās organizācijas un politiskās partijas nevar uh, pulcēties neatklāti uh, uz ielas, ne telpās. Mūsu institūts ir neveiksmīgi mēģinājis uh, iznomāt konferences telpas septiņās dažādās privātās viesnīcās. Uh, mums vienmēr teica, ka ir drošības ministrijas melnais saraksts ar eh, nevalstiskām organizācijām, kam nebija tiesības eh, īrēt eh, sanāksmes. Nu, padomi laikā mēs tikāmies privātos dzīvokļos, un tagad ir līdzīga situācija arī reģionos ir līdzīgi, jo cilvēktiesība aktīvistiem ir jātiekas pašiem savās mājās vai dzīvokļos, un e, tad e, pēc dažām minūtēm ierodas policija un izjauc šīs sanāksmes. Tātad jebkuras sanāksmes ir aizliegtas, un tas ir vēl sliktāk nekā padomju laikā e, opozīcijas līderi nevar pat atstāt galvaspilsētu un tikties ar cilvēkiem provincē. 15. jūnijā Tautas frontes aktīvisti vēlējās ierasties rietumu provincēs, bet policija atveda viņus atpakaļ uz Baku. Opozīcijas aktīvisti nevar brīvi pārvietoties un nevar apmeklēt eh, provinces. Uh, 4. februārī e, opozīcijas līderis apmeklēja ziemeļu provinces, tātad e, Ilgārs Mamedovs un arī e, Musavat partijas priekšsēdētāja vietnieks. Eiropas tiesa ir pieņēmusi Mamedova kunga sūdzību bet uh, tagad uh, Mamedovam un uh, otram opozīcijas līderim ir draud 12 gadu ieslodzījums. Mēs redzam arī represiju pieaugumu pret jauno paudzi. Uh, 7. martā tika arestēti eh, jaunatnes eh, kustības aktīvisti, no kuriem vienam vēl nav 17 gadu. Protams, viņus prātina bez advokāta vai vecāku klātbūtnes, un eh, trīs jaunieši atzinās, un viņa atzīšanās tika pārraidīta pa televīziju. No nu, es pat baidos domāt, ar kādām metodēm no viņiem panāca uh, šī, uh, šo atzīšanos, tātad viņi uh, pat neskatījās televīzijas kamerā, viņi atzinās, ka viņi gatavoja protestu ar molotovu kokteļu pielietošanu un arī izplatīja narkotikas, nu, iespējams, ka policija ir šos molotovu kokteļus ielikusi viņu mājās. Uh, um, neatkarīgā brīvās domas universitāte ir slēgta. Tā bija vienīgā platforma, kur jaunieši varēja tikties un apspriest vēsturi un uh, filozofiju un uh, apmainīties ar informāciju. Pret šiem jauniešu, uh, jauniešiem aktīvistiem notiek izmeklēšana. 17. Eh, maijā blogā tika ievietots video eh, klips, un eh, par to šis bloga autors tika notiesāts uz pieciem gadiem. Visi šie politisku arestētie vienmēr tiek apsūdzēti narkotika izplatīšanā viņu mājās tiek ievietotas narkotikas, un viņus apsūdz arī nelegālā ieroču glabāšanā. Sankcijas kļūst ar vien smagākas, un tagad pat eh, sots sasniedz 12 gadus. Eh, doma ir tāda, lai jaunieši nevarētu izmantot eh, pulcēšanās Eh, brīvību un apvienošanās brīvību, eh, kas ir ļoti eh, svarīga īpaši šogad prezidenta vēlēšanu gadā. Desmitiem žurnālistu ir notiesāti par kritiskiem rakstiem un ziņojumiem, kur tiek runāts par amatpersonu korupciju. Seši žurnālisti jau ir notiesāti, viens no tiem uz deviņiem gadiem eh, ieslodzījumā. Eh, īpaši smagas represijas ir pret eh, žurnālistiem, kas arī ir cilvēktiesību aktīvisti, un ja viņi arī pārstāv etniskās minoritātes, nu tad viņus gaida vismaz desmit gadu ieslodzījums Piemēram, Mamedo kungs ir galvenais redaktors vienīgajai avīzei, kas eh, tiek publicēta eh, minoritātes valodā. Viņš tiek apsūdzēts narkotiku glabāšanā un arī eh, nacionālā naida veicināšanā. Cits cilvēktiesība aktīvists tika notiesāts uz desmit gadiem un uh, cietumā tika spīdzināts, tātad viņš mira no šīs spīdzināšanas un arī visa viņa ģimene tika iznīcināta. Uzbrukums brīvajiem medijiem un medijiem vispār arī notiek internets, tiek, internet lietošana tiek kriminalizēta, un tā ir uh, jauna parādība. Prezidents ir parakstījis jaunu dekrētu eh, par eh, neslāvas celšanu internetā, un, nu, protams, tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku, īpaši jauniešu, tiks eh, ieslodzīti līdz pat sešiem gadiem, ja viņi, piemēram, Facebook sociālajā tīklā izsaka neapmierinātību ar vēlēšanu kampaņu. Es gribētu apspriest arī to, ka ticīgie tiek vajāti Azerbaidžānā. 95% iedzīvotāji ir eh, musulmaņi, un eh, nu, ticīgo represijas noved pie radikalizācijas. Eh, cilvēki ir vienkārši ticīgie vienkārši cilvēki, bet kad pret viņiem vēršas ar represijām, tad viņi radikalizējas. Ir bijušas vairākas, jo daudzas tiesas pret ticīgajiem. 256 cilvēki, kas piedara dažādām reliģiskajām kopienām, islāma eh, partijām tagad tiek eh, tiesāti. 79 no šiem 256 ir eh, nevainīgi, un daži no viņiem ir eh, miruši pēc spīdzināšanām, eh, kamēr viņi atradās pirms tiesas aizturēšanā. Vairāki cilvēki ir eh, ļoti eh, sliktā stāvoklī, mm, iespējams, ka viņi varētu eh, nomirt tuvākajā laikā. Nu, mēs esam pārliecināti, ka vismaz 79 no šiem 256 ir nevainīgi. 33 cilvēki ir notiesāti un atrodas cietumā. Tomēr ir neiespējami kontrolēt situāciju tiesās, jo uh, Eh, tiesas ir eh, slēgtas. Tātad par tiesu kļūst zināms tikai pēc tiesas beigām. pietiek iepazīties ar paziņojumu, ko izteica prezidents Alievs 17. jūnijā, eh, ka valstī ir daudz ienaidnieku Un tas ir signāls, ka būs vēl uh, stingrākas sankcijas un nebūs arī vēlēšana Azerbaidžānā. Uh, būs, uh, balss, būs krāpšana šajās vēlēšanās pie tam lielā mērogā. Es domāju, ka ir iespējams noteikt kuras uh, amatpersonas uh, būtu pakļaujams sankcijām un neielaižams Eiropas Savienībā. Paldies, uh, Junus Kunze. Situācija, ko jūs raksturojāt, ir diezgan bēdīga. Tas nav apšaubāms. Tagad uh, nākamajam runātājam ir ļoti grūts uzdevums, jo ir eh, maz laika. Tā tad lūdzu eh, īsumā, un tad ir laiks diskusijām, un eh, tā tad Erminga ir kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Jā, aina ir patiešām drūma, bet eh, jums tika uh, pasniegts tāds ļoti uh, realistisks stāstījums. Cilvēki tiek ieslodzīti, žurnālisti, cilvēktiesība, uh, aktīvisti un tā tālāk. Un ja jūs atļauties runāt patiesību, nu, tad ir visai liela iespējamība, ka jūs tiksiet par to ieslodzīts. Un Eh, tad tika runāts, ka Azerbaidžānā tiks gatavotas brīvas un uh, godīgas vēlēšanas, bet tā tas nav. Īstenībā visi jau iepriekš zina, kas tad eh, būs jaunais prezidents, un bija visai pārsteidzoši, ka Eiropas Savienības delegācijas vadītājs Bakū pateica, ka ir visai liela iespējamība, ka prezidentu ievēlēs atkārtot. Es nezinu, vai viņš bija cīnisks. Uh, Eh, jo patiešām eh, iespējamība ir visai augsta, ka ievēlēs to pašu prezidentu, eh, vēlēšanas netiks organizētas godīgā kārtībā, līdz ar to pašreizējais prezidents noteikti atkal tiks ievēlēts uz vēl vienu termiņu. Un daži vēršas ļoti mērtiecīgi pret aktīvistiem, un jaunieši aktīvisti tiek vajāti īpaši bārgi. Uh, E, tie ir jaunieši, viņi pat runā par savu dzīvi, viņi nerunā par uh, cilvēktiesībām vai kaut ko tādu, viņi vienkārši grib pulcēties. Uh, ir jauniešu uh, pilsoniskā kustība, uh, tie ir cilvēki, kas tiek visu laiku. Um, apcietināti un dažiem pat uh, nesniedz medicīnisko palīdzību. Uh, cietumā. Memans Huseinovs no Drošības un brīvības institūta, eh, viņš tika eh, eh, uzaicināts uz Norvēģiju, lai saņemtu balvu, mm, ko piedzi, piešķīra žurnālistu savienība par izteiksmes brīvību, un viņam neļāva izbraukt no valsts. Man tikai divas minūtes vēl ir vajadzīgas ir likumdošana, kas tiek izmantota, lai uh, varētu vērsties pret tādiem institucionalizētākiem uh, veidojumiem, struktūrām. Uh, institūts tika aizvērts, jo tur cilvēki varēja tikties, uh, varēja organizēt uh, neatkarīgas preses konferences, bet Un cilvēki pat nevar tikties aiz uh, durvīm kādā telpā. Jūs nevarat, piemēram, Hiltonā noīrēt istabiņu, rezervēt istabiņu, lai tiktos un, un tur apspriestos, piemēram, cilvēktiesība aizstāvi to nevar gandrīz izdarīt. Tālāk eh, vēlēšanu novērošanas un demokrātijas centrs. Eh, šis centrs joprojām netiek reģistrēts un līdz ar to viņi neskaitās oficiāli. Tālāk cilvēktiesību klubs. Tas, tā bija nevalstiska organizācija, kas vēroja cilvēktiesību pārkāpums eh, Eirovīzijas laikā, un arī viņiem netiek piešķirts nekādas privileģijas un pilnvaras. Un eh, ko mēs ievērojam šogad, pie, gatavojoties eh, vēlēšanām, tiek ierobežot arī izpausmes brīvība internetā. Un par to ir runāts, tas tika apspriests arī jūsu rezolūcijā, mēs to augstu vērtējam. Bet, protams, eh, mēs ceram, ka darbs arī turpināsies, ka pieņemot rezolūciju, tas neapstāsies. Mēs, protams, vēlamies, lai tiktu darīts vairāk, lai Eiropas arējās eh, darbības dienests eh, kļūtu aktīvs. Varbūt, ka ir pienācis brīdis Azerbaidžānai pateikt, ka tā nav darījusi gana, nav sasniegts pietiekam liels progress no 2006. gada. Tas jūsu rezolūcijā ir teikts 11. pantā. Tāpat mēs uzskatām, ka jūsu apakškomitejai ir um, jāturpina mudināt Barozo kungu un eh, ārējās eh, darbības dienestu vienmēr pieminēt cilvēktiesību dialogu, tad, ja notiek kāda sadarbība ar Azerbaidžānu, Barozu un EAS, kā arī Baku, um, delegācijas vadītājs Baku, tie visi ir cilvēki un struktūras, kam ir jāpieprasa, lai neatkarīgi cilvēktiesību aktīvisti un žurnālisti varētu brīvi darboties. Nu, tas jau nav nekas jauns, jo ir pieņemtas ES vadlīnijas par cilvēktiesību uh, aizstāvjiem. Un visu beidzot, mums šķiet, ka jūsu komitejai vajadzētu izsakot, kā tiek izmantot nodokļu maksātāja nauda Azerbaidžānā, lai parūpētos par to, ka, teiksim, valstiskas organizācijas um, finansē ES, bet NVO netiek nekas tika uh, slēgta cilvēku, tika slēgta cilvēktiesību nams un īstenībā uh, tā slēgšana pieprasīja kādu institūciju, ko finansē ES un tālāk tika organizēts arī seminārs. Šajā seminārā ieradās policija un semināru aizvēra un arī šo semināru uh, finansēja ar Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu. Un visu beidzot, priekšsēdētājs kundze, man lūdza dažus vārdus pateikt arī par Baltkrieviju, jo viens no mūsu uh, dalībniekiem uh, pārstāv arī uh, Baltkrievijas uh, cilvēktiesību namu trimdā. Manuprāt, īpašais. Uh, Referents eh, situāciju iezīmē ļoti skaidri, tā bija, tas bija tāds ļoti precīzs izklāsts, un jāsaka, ka tas ir laiks starp eh, divām vēlēšanām. Tātad 2010. gada vēlēšanas jau ir notikušas, 2015. gada vēlēšanas vēl sekos, tātad uh, tas ir tāds pārmaiņu laiks. Pagaidām viss Baltkrievijā šķiet mierīgi, bet mums vajadzētu būt piesardzīgiem, izvērtējot valstī esošo situāciju. Un gribu teikt, ka ASV nu pat atjaunoja sankcijas pret uh, Baltkrieviju tādā veidā, uh, tai skaidri norādot, ka Baltkrievija nav iz. Mm, Izdarījis visu, kas tai bija jādara. Nu, mums jāstāsta, vai mēs varam Baltkrievijai tādu pašu vēstījumu paust. Paldies! Irmingera kungs, un mēs esam pieņēmuši rezolūciju pagājušā nedēļa Strasbūrā, un tas nenozīmē, ka mēs uh, esam šo nodaļu aizvēruši. Es nezinu, kurš vēlētos izteikties, mums nav vairs pārāk daudz laika atlicis. Raučika kungs lūdzu. Un tad došu vārdu Brendas kungam no EAS. Lūdzu, esiet uh, kodolīgi un varbūt jūs varētu papildināt Irmingera uh, kungu teikto, kā tad jūs šo uh, more for more vai less vai uh, for less pieeja izmantojat. Roček kungs, paldies priekšstādātājs kundze, paldies, ka organizējāt šo semināru. Viss reģions mums ir ļoti, ļoti būtisks. Mēs vēlamies, lai tiktu ievērots cilvēku tiesības, demokrātija, tiesiskums. Mēs jau neesam kaut kādi imperiālisti, kā kāds varētu pārmest, bet tās ir mūsu kopīgās vērtības, esam guvuši vēsturiskas mācības, piedzīvojam divas diktatūras Eiropā. Ja vēlamies sasniegt politisku, ekonomisku uh, progresu, sapratni starp cilvēkiem un nācijām, mums tas viss ir jābūvē uz cilvēktiesību fundamenta. Sešās partnerības valstīs situācijas ir ļoti atšķirīgas. Protams, visas valstis nevar mest par vienu kārti. Labi, ka jūs runājāt par diviem uztraucošākajiem gadījumiem - Baltkrieviju un Azerbaidžānu runāt par Ukrainu, Armēniju, Grūziju, Moldovu, tur ir novērojami dažādi trūkumi, bet, nu, protams, salīdzinot ar šiem diviem gadījumiem, uh, tie ir nieki. Uh, Daudzi no mums nāk no bijušām uh, Austrumbloka valstīm, kādreiz bija šī uh, Eh, šķirtne starp eh, austrumiem un rietumiem, bija augstais karš, un mēs esam guvuši ļoti daudz mācību. Eh, Palecka kungs minēja Vācijas politiku. Es varu pieminēt Helsinku procesu. 1975. gadā mums šķita, ka cerību gandrīz nav. Tad uzsākās Helsinku process, ja jūs atminaties. Bija politikālā stratēģija, ekonomika, uh, un cilvēktiesības. Tātad šīs trīs komponentes, nu, mums arī daudz ko ir mācīties no šīs vēsturiskās pieredzes. It sevišķi skatoties Baltkrievijas vai Azerbaidžānas virzienā. Es neesmu pret sankcijām bet eh, tam nevajadzētu būt vienīgajam instrumentam. Mums vajadzētu būt pietiekami radošiem, piemērojot eh, instrumentus katram individuālam gadījumam. Protams, ne, nevalstiskās organizācijas, cilvēktiesība aktīvisti, politiskā opozīcija. Viņiem visiem ir jāpalīdz, bet kur atrast uh, tādus eh, reformu veicējus cilvēkus no oficiālajām valdības struktūrām, kas jau ir gatava pārmaiņām, un Palecka kungs savā ziņojumā mēģina jau tam pieskarties. Protams, nav jau nekāda garanta tam, ka situācija drīzumā mainīsies, bet ja nav nekāda progresa, tad mums varbūt ir jāpārskata savus uh, līdz šim izmantotais instrumentārijs un jāmeklē radoši atrisinājumi. Paldies! Paldies Rauča kungam! Un tagad uh, mēs jau esam iekavējuši par 15 minūtēm. Četri kolēģi vēlas runāt. Tas nozīmē, ka mums nebūs laika diskusijām. Došu katram vārdu uz minūti. Un lūdzu, esiet disciplinēti un sakiet pašu būtiskāko. Ojolāns kundze. Thank you, Madam Chairman. Uh, well, Azar... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Azerbaidžāna, protams, kā ir ļoti būtisks strateģiskais partners Eiropas Savienībai, un to mēs arī dzirdam no EAS un no komisijas. Un mēs redzam, cik uh, cieši šī strateģiskā partnerība ir bijusi pēdējo gadu laikā. Uh, un bija sanāksme ar Fūles, komisāru Fūles kungu afet komitejā, un bija ļoti skaidrs, ka Azerbaidžāna kā sekulāra valsts pat labi ir ļoti sarežģītā geogrāfiskā pozīcijā un ir nepieciešams tā integrēties Eiropā un šo rezolūciju, ko mēs pieņēmām pagājušā nedēļā, protams, ka tā bija kritiska, ja mēs runājam par demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesībām, bet tajā pašā laikā tajā tika apstiprināts, ka Azerbaidžāna ir valsts, ar kuru Eiropas Savienība uh, grib šo asociācijas nolīgumu. Un visbeidzot, bet nemazāk svarīgi, es uzskatu, ka Eiropas Savienības pārstāvjiem Baku, viņus jāapsveic, viņi patiešām ļoti smagi strādā, cenšas sniegt atbalstu pilsoniskajā sabiedrībā Azerbaidžānā. Es domāju, ka Eiropas, no Eiropas Savienības puses mums jāsniedz atbalsts arvien spēcīgāks pilsoniskajā sabiedrībā Azerbaidžānā. Paldies, tālāk Andra Kīnīku un arī vienu minūti tikai lūdzu. Paldies! Diemžēl tas ir neiespējami. Vai pat reaģētu uz to, kas, kas izskanēja viens minūtes laikā, bet es centīšos. Diemžēl Palecka kungs jau ir devies prom, bet mans komentārs sasaistās ar viņa teikto. Viņš teica, ka deviņu gadu laikā tikai vienai delegācijai no parlamenta izdevies iebraukt Baltkrievijā. Ir bijušas, varbūt ir citi delegācija mēģinājumi bijuši, bet mums jāpatur prātā, ka tā ir Baltkrievijas vēstniecības prasība, ka ja mēs dodamies uz Baltkrieviju, tad mums ir jās, jātiekās ar Baltkrievijas parlamenta pārstāvjiem, ko mēs neatzīstam. Uh, tas ir tas, kā viņi grib leģitimizēt šo institūciju, tāpēc nav iespējams mums uz turien doties, ar kad mēs dodamies, mēs gribam tikties ar pilsoniskās sabiedrības, NVO pārstāvjiem, cilvēktiesību aktīvistiem, tāpēc iznāk, ka mēs beigās tiekamies šeit un Strasbūrā, nevis Baltkrievijā. Otrakārt, Viļņā mēs noturēsim Viļņas samitu novembra beigās, uh, un doma ir noturēt pilsoniskās sabiedrības konferenci pirms samita Viļņā, un es patiešām ļoti ceru, ka jūs visi no Azerbaidžānas un Baltkrievijas arī būsiet turklāt Viļņā, lai runātu par cilvēktiesību situāciju un cilvēktiesību aizstāvi situāciju. Un vēl pavisam īsa piezīme par Azerbaidžānu, Euronest parlamentārā asamblēja un komiteja par cilvēktiesībām. Mēs pagājušo gadu tikāmies Baku, un Junus kundze bija viena no mūsu runātājiem, un es gribētu veicināt jūs lietot arī šo formātu Euronest parlamentāro asamblēju, lai arī tur celtu augšā šos cilvēktiesību jautājumus. Paldies, Lānsberģi kungs. Diemžēl es vairāk runātājus nevaru uzklausīt, bet, kā jau es teicu, par Baltkrievijas būs seminārs divos bet pat labam sarakstā vēl joprojām ir Šulca kungs, Rotačeviča kungs un Kūkana kungs. Patiešām ļoti īsi aicinu jūs izteikties. Kolēģis Paleckis runāja par 70. gadu ārpolitiku proti izmaiņām caur tuvināšanos, bet tas bija cits laikmets. Uh, uh, Vilijs Brants uzsāka dialogu ar Leonīdu Brežņēvu. Un es domāju, ka Eiropas Savienības dalību valstis pārāk daudz grib ievērot principu izmaiņas caur tuvināšanos, pašas aizstāvot savas intereses. Diemžēl tas nenes cerētos augļus. Jā, tirdzniecība plaukst un zeļ. Uh, bet mums nevajadzētu Uh, varbūt uh, būt pārāk pretim nākošiem. Eiropas Savienībā esam atraduši šo principu more for more, vairāk par vairāk. Tātad, ja kaut kas tiek darīts uh, civil um, sabiedrības labā, ja kaut kas tiek darīts um, cilvēktiesību jomā, tad mēs dodam pretī pārāk daudz, bet mums vajadzētu situāciju vērtēt ļoti objektīvi lai, eh, protams, ir eh, jābūt atzinumam, eh, atzinībai, ja demokrātija tiek ieviesta. Paldies par to Šieviču kungs lūdzu. Bardzo krótko i, i very briefly and uh, Pavisam īsi jautājums un piezīme. Jautājums ir Baltkrievijas viesiem. No manis ievāktās informācijas aprunājoties ar vairākiem uh, cilvēkiem Eiropas komisija nesen ir uzlabojusi veidu, kā sniegt atbalstu arī to starp finanšu atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem Baltkrievijā. Un arī ģimenes, lo, ģimenes locekļiem, tiem, kam ģimenes locekļi ir politieslodzītie. Tātad tas nozīmē, ka atbalsts ir efektivizējies, bet, protams, ka to nepieciešams vēl uzlabot. Paldies! Paldies, Brota Čēviča kungs. Vai jūs piedalīsieties seminārā divos? Jo es domāju, ka jūs varētu piekrist, ka tur varētu divpusēji sagaidīt atbildi uz šiem jautājumiem. Brota Čēviča kungs piekrīt. Labi, tagad Kūkana kungs. Paldies. Divas piezīmes. Mēs pārunājam situāciju Baltkrievijā un Azerbaidžānā Bet ja mēs skatītu situāciju visās austrumu partnerības valstīs vienu pa vienam, tad es domāju, ka būtu diezgan grūti atrast kaut ko, kas mums liktu būt optimistiskākiem. Es varbūt piekrīst, piekrītu Ročaka kunga optimismam, mums jābūt optimistiem, bet pirmkārt tomēr mums jābūt realistiem. Un šeit Eiropas parlamentā dažkārt mūsu viedokļi atšķirās attiecībā uz situācijas novērtējumu konkrētās valstīs balstoties uz mūsu piedarību politiskajām grupām. Un šeit es gribētu teikt, ka mums tomēr vajadzētu pirmkārtām pārstāvēt konkrētās valsts pilsoņu intereses un Otrakārt, es esmu referents par Eiropas kaimiņattiecību politiku, kur mēs runājam par jautājumiem more for more, less for less un tā tālāk pieejām. Un ļoti grūti ir uh, izstrādāt tādu pieju, kā ietver to regulējumā, un es domāju, ka rezultātā būs jauna pieeja, kur mēs ņemsim vērā pilsoniskās sabiedrības reformas, uh, nu, piemēram, ja valdība atkāpjas no reformām, tad mēs mēģināsim izmantot uh, kanālus, kas mums ir saziņā ar pilsonisko sabiedrību, lai šie resursi netiktu izšķiesti vējā. Paldies, Kūkana kungs, tagad Brenda kungs, divas minūtes lūdzu. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze, es koncentrēšos uz Baltkrieviju. Uh, Gribu sacīt, ka cilvēktiesības demokrātija ir Eiropas kaņa tiecība politikas centrā, tādēļ, austru, tādēļ, tādēļ arī Austrum partnerības uh, iniciatīvas centrā. Un tāpēc šis jautājums demokrātija un cilvēktiesības galvenokārt figurē arī dialogā ar Azerbaidžānu. Un bez šaubām šie jautājumi tiek pārunāti ļoti nopietni, ar Azerbaidžānas pārvaldības institūcijām, un nebūtu pārreiz, ja mēs liktu domāt vai liktu noprast, ka kaut kādā veidā Eiropas Savienība pievērs acis uz šiem jautājumiem. Un ne, necelstos gaismā tur, kur vajadzētu tomēr izteikties par šiem jautājumiem un norādīt uz tiem. Uh, Tāpēc es gribētu norādīt uz vairākiem paziņojumiem, kas tika izdoti pagājušā gada laikā, gan no augstā pārstāvja puses, gan no komisāra Fūles puses, par vairākiem jautājumiem Azerbaidžānā, kā arī šogad. Pēdējais paziņojums bija par opozīcijas pārstāvju aizturēšanu, pilsoniskās sabiedrības pārstāvju aizturēšanu, par pārmaiņām tiesību aktos, kas liek domāt, ka pat attiecībā uz internetu lietošanu ir tālāk ierobežojumi attiecībā uz vārdu brīvību Tā ka pilnīgi skaidram ir jābūt tam, ka šie jautājumi ir centrāla mūsu dialoga daļa. Azerbaidžānas kontekstā un pilnīgi noteikti mēs par to runāsim tad, kad prezidents Lījas ieradīsies Briselē. Pie viena atklāti runājot, Azerbaidžāna, protams, ir svarīgs partneris vairākās jomās, ko Eiropas Savienībai ir būtiskas intereses, galvenokārt šeit runa par, enerģē, par enerģijas piegādēm un jūs zināt, ka svarīgi lēmumi tiks pieņemti pavisam drīz par rietumu ceļu, par evakuācijas ceļu Eiropai. Un pēdējais investīciju lēmums, galīgais lēmums attiecībā uz šartenis tiks pieņemts pavisam drīz. Un tādējādi Eiropas Savienība pavisam dabiski iesaistās sarunās ar Azerbaidžānu jautājumos, kas interesē abas puses. Tātad runāt par šiem svarīgajiem sektoriem, bet arī par citiem jautājumiem. Uh, Un tad es dzirdēju termiņu strateģiskā partnerība. Es gribētu precizēt to, ka, nav, ka tā nav oficiāla Eiropas Savienības politika. Mēs neesam atzinuši un nekur piefiksējuši to, ka Azerbaidžāna ir strateģisks partners. Mēs strādājam pie valsts modernizācijas, kas liek domāt, ka mēs esam to prioritarizējuši. Uh, proti to, kā strādāt ar valsti vairākos jautājumos, kur citu jautājumu starpā ir arī demokrātijas un cilvēktiesību problēmas. Bet mēs esam gatavi iesaistīties strateģiskā modernizācijas partnerībā, bet mēs šobrīd vēl nerunājam par Azerbaidžanu kā strateģisku partneri. Un nobeigumā es gribētu teikt, ka patiešām tiešām Mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešami, nepieciešami pār, partneri. Mēs strādājam pie asociācijas nolīguma ar Eiropas Savienību, sarunas jau notiek, un Azerbaidžāna ir svarīgs partners, un mēs gribam, lai šī partnerība būtu konstruktīva, bet visbeidzot, nu, kas arī pavisam dabiski, šeit pastāv ierobežojumi, kas pastāv attiecībā uz šīm attiecībām. Un, ja problēmas pastāv, tad, protams, tas arī atsaucās uz mūsu interesējošiem jautājumiem. Mēs gribam uzturēt attiecības uz Azerbaidžānu konstruktīvā veidā un gribam redzēt progresu gan svarīgos sektorālos jautājumos, gan arī tādos svarīgos jautājumus, kas saistīti ar cilvēktiesībām un demokrātiju. Paldies! Paldies! Saku paldies visiem runātājiem, paldies arī Donas kungam, kurš nelūdz vārdu, lai ietaupītu laiku, bet es esmu pārliecināta, ka mēs visi vai nu droā vai citā apakškomitejā, vēl detalizēti nākamā pusgada laikā pievērsīsimies šiem jautājumiem. Arī sanāksmē Lietuvā, kas būs veltīta austrumu partnerībai un cilvēktiesību jautājumiem šajās valstīs. Vēlreiz saku visiem lielu paldies, un tagad nonākam pie nākamā jautājuma, kas ir viedokļu apmaiņa ar padomas darba grupas priekšsēdi, ko jūra grupā. Pavisam atšķirīgs jautājums, ko jūra ICC sadarbība un starptautiskās humanitārās tiesības un sadarbība ar ICC. Esam debati iedalījuši divās daļās. Pirmkārt, fokusēsimies uz starptautiskām humanitārām tiesībām un tad uz starptautisko krimināltiesu un tur notiekošo darbu. Tagad atgādinu, ka 21. februārī noturējām mūsu klausīšanu kopā ar attīstības komiteju pār starptautiskajām humanitārajām tiesībām jo īpaši koncentrējoties uz Sīriju. Un šajā laikā padoms darba grupas priekšsēdis nevarēja diemžēl piedalīties, un tāpēc izlēmām, ka uzklausīšanai sekos tālāki pasākumi vēlāk, un es esmu ļoti gandarīta sveikt Džeimsa Kingstona kungu, kurš ir priekšstēdis šajā padomas darba grupā īrijas prezidentūras laikā. Toreiz februārī mēs arī sapratām, ka jūsu, ka mēs tik bieži neatsaucamies uz jūsu paveikto komitejā, tā ka paldies par jūsu pūliņiem ierasties šodien šeit. Un uzklausīšanā februārī EAS bieži atsaucās uz to, ka lietas, kas ir saistītas ar starptautiskām humanitārām tiesībām, par tās tiek skatīts arī jūsu darba grupā. Tāpēc mums būtu ļoti liederīgi uzklausīt jūs attiecībā uz uzdevumu sadali un atbildību sadali šajā jomā un atbilstošu Eiropas Savienības vadlīniju īstenošanu un atbilstību starptautiskām humanitārām tiesībām. Tas ir ietverts Eiropas Savienības rīcības plānā par cilvēktiesībām, un šis konkrētais jautājums tur ir ietverts. Un tas patiešām palīdzētu mums organizēt mūsu komiteju darbu, ja mēs iepazītos ar šo rīcības plānu. Tā ka mums patiešām ļoti interesanti uzklausīt jūs šodien. Tāpat mēs zinām, ka Amnesty International ir īpaši aicinājis īrijas prezidentūru uh, vadīt uh, padomus darba grupu Kojur, tādā veidā, lai uzlabotu Eiropas Savienības vadlīniju par starptautiskām humanitārām tiesībām īstenošanu, kā tas ir atspoguļots cilvēktiesību stratēģijā. Un februārī mēs pārunājām situāciju Sīrijā un pašreizējo krīzi Sīrijā, kas saistīta ar jau īpaši smagiem izaicinājumiem, runājot par starptautisko humanitāro tiesību tur, par, tur uh, atrunāto normu uzturēšanu spēkā. Es saprotu, ka jūsu darba grupa varbūt nepārunā situāciju konkrētās valstīs, bet tomēr droši vien, ka tas tomēr ir sa saistīts ar uh, komentāriem un reakcijām un to, kas sasaistās ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Tāpat vadlīnijās teikts, ka kojūri varētu uzdot uzdevumu nākamajā ar ierosinājumiem par nākamajām Eiropas Savienības rīcībām attiecībā uz konkrētām institūcijām šādu konfliktu gadījumā. Konkrēti mēs gribētu uzklausīt jūs attiecībā uz to, kā padome un konkrēti kojūra darba grupa ir īstenojusi šīs normas tieši Sīrijas konflikta gadījumā un vai kojūri ir nākus klajā ar kādām rekomendācijām. Tāpat vadlīnijās ir aicinājums padomēji izstrādāt fact-finding komitejai proti izstrādāt papildus protokolu viens pielikumu Ženevas konvencijai. Un kādas ir jūsu domas par šo komisiju? Un kas tieši arī tiek darīts? Un šeit ir teikts, ka visām dalību valstīm vajadzētu atzīt kompetenci šajā jomā, un man liekas, ka Austrija un Latvija nav to izdarījusi. Tā kā jūs redzat, šeit ir diezgan konkrēti jautājumi tieši jums. Uh, Un tātad tagad vārds Kingstona kungam lūdzu. Well, thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Eh, savā un arī kolēģa vārdā par aicinājumu uz šo diskusiju. Es saprotu, ka jūs eh, interesē eh, starptautiskās humanitārās tiesības, bet man bija lūgts arī īsāk paskaidrot par eh, kojūra mandātu. Tas ir svarīgi, ja mēs runājam par starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Tātad par eh, mūsu eh, lomu un darbību, un pēc tam kolēģis paskaidros. Un, ja laiks atļaus, tad arī ārējās darbības dienesta kolēģi varēs eh, paskaidrot par savu darbu. Ļoti īsi eh, par eh, kojūru mandātu, tātad kojūra apskata drošības politiku un starptautiskās tiesības un eh, Eiropas Savienības politikas eh, pamatā ir eh, respekts pret tiesībām. Grupa sastāv no tiesību ekspertiem, juridiskajiem padomniekiem, un tā satiekas divas reizes prezidentūras laikā Briselē. Tā ir darba grupa, ko vada padomes prezidentūra Pirmoreiz šī grupa tika izveidota 1990. gadā, un tā atbild eh, padomēji ar politiskās komitejas un korepera eh, starpniecību. Eh, mēs neesam padomes juridiskie konsultanti, jo padomē ir pašai savs juridiskais dienests. Un eh, mēs arī saskaņojam savu darbību ar reģionālajām grupām, bet eh, mēs eh, pamatā mēs nedublējam viņu darbu. Mūsu pamatdarbs ir saskaņot Eiropas Savienības dalību valstu nostāju starptautisko tiesību jautājumā. Piemēram, notiek neformāls dialogs ar ASV par pretterorismu un starptautiskajām tiesībām no 2006. gada dalību valstu sekretariātu un komisijas pārstāvji piedalās eh, konsultācijās, tātad diskusijās ar ASV valsts departamentu par eh, starptautisko kriminālu tiesu un tiesībām eh, saistībā ar pretterorisma jautājumiem. Pirmajā gada pusē notiek Eh, tikšanās Eiropā un vienreiz gadā, tātad oktobrī, eh, mēs piedalāmies sanāksmē Ņujorkā. Eh, dialogs ir pilnīgi neformāls un tas netiek uzskatīts par oficiālu darba daļu, lai varētu, tātad šāds neformāls darbs ir izvēlēts, lai veicinātu Eh, savstarpējo saprašanos un varētu efektīvi strādāt tālāk pie apusēji interesējušiem jautājumiem. Un arī mēķis ir palīdzēt eh, kojūr eh, veidot nostāju jautājumos, kas ir minēti dialogā. Un arī tika minēts 2012. gada likums par valsts drošību par eh, to, kas tiek apskatīts, ko jūtas sanāksmēs. Mums ir piecas galvenās tēmas, tātad starptautisko tiesību attīstība, eh, starptautiskā krimināla eh, tiesa, līgumi un arī starptautiskās humanās tiesības. Īsi par jautājumiem, lai paskaidrotu, kādā kontekstā mēs strādājam. Piemēram, mēs apspriedam četrus vai piecus jautājumus. Mums ir uh, atskaite no uh, padomus juridiskā dienesta par sankcijām cīņā pret terorismu dažādos geogrāfiskajos reģionos, un pēc tam notiek diskusija. Komisija arī informēja grupu par sarunām eh, eh, par pievienošanos ECHR, eh, e kas ir ļoti svarīgi. Arī, tiek, arī pretterorismu koordinātori var piedalīties jautājumos, kas interesē viņus. Mēs gatavojam neformālo dialogu ar ASV un arī Uh, sakarā ar starptautisko uh, likumdošanu uh, arī mēs piedalāmies, mēs apspriežam diskusijas Ņujorkā un pagājušajā gadā apspriedām arī jautājumus par personu aizsardzību um, stihisko nelaimi gadījumā. Uh, Mēs eh, arī apspriedām cilvēku tiesību un pretterorisma cīņas līgumus. Eh, kā mēs strādājam pie starptautiskās humanās likumdošanas? Kā jūs zināt, mēs esam eh, gatavojuši padomas vadlīnijas par starptautisko humanitāro likumdošanu Eiropas Savienības gada fórums 2012. gadā sagatavoja vadlīnijas, tātad kā e, dalība valstis ir atbildīgas par starptautisko e, humanitāro tiesību ieviešanu, un tomēr arī Eiropas Savienībai ir svarīga loma. E, ko jau nav e, tāda uzraudzības loma. Mēs neapskatām e, tiesību pielietošanu konkrētā situācijās, bet tas nenozīmē, ka mēs vispār nestrādājam ar tiesībām. Mēs e, neapspriežam sanāksmēs konkrētas situācijas, bet tas nenozīmē, ka mēs neesam informēti vai arī, ka padomē netiek ņemta uh, Uh, ņemt vērā tiesību situāciju. Padomē ir savs juridiskais dienests un valstu delegācijas sazinās uh, iekšēji un uh, savā starpā. Un um, arī, piemēram, padome strādā pie likumdošanas jautājumiem. Sīrija nav viens no mūsu pamat uzdevumiem, bet Eh, Sīrija tiek regulāri apspriesta eh, ārlietu eh, padomē. Tā notika gan pagājušajā gadā, gan arī šajā gadā, un arī Eiropas padomē martā tika apspriesta situācija Sīrijā. Ja kaut kas nav kojur dienas kārtībā, tas nenozīmē, ka padomi šo jautājumu neskata gan padomi, gan arī kojur eh, locekļi saņem dokumentus, lai būtu informēti par visu, kas tiek apspriests padomē. Tā tad eh, tipiska kojur diskusija no 2009. gada eh, startautiskās humanitārās tiesības ir jautājums, kas tiek skatīts visās kojur sanāksmēs. mēs un pēc decembra nevalstisko organizāciju fóruma ir izveidota darba grupa, eh, kas eh, informē visas eh, padomes grupas. Kipras prezidentūras laikā, ko jau ir apsprieda priešlikums, kā ieviest vadlīnijas jautājumos, kas ir saistīti ar mūsu darbu, un pēc diskusijām februārī jūs zināsiet, kā arī tika eh, skatīts eh, dokuments par ieviešanu. Un, piemēram, šogad mēs eh, piedalījāmies arī deklarācijas gatavošanā par ICRC un starptautiskā Mēs eh, arī dodam ieguldījumu eh, gada ziņojumā par eh, cilvēku tiesībām. Arī ārējais dienests mūs informē par humanitāro tiesību aktu ratifikāciju, un ārējās darbības dienests pašlaik arī apskata valstis, kas ratificē protokols pie konvencijām. Arī mēs eh, apskatām eh, dalību valstu saistības eh, par tiesību instrumentu ratifikāciju. Un beidzot ir bijušas arī diskusijas padomes eh, nostāja, par padomes nostāju attiecībā uz ieroču eksportu un starptautiskajām tiesībām. Arī eh, ICRC pārstāvis eh, piedalās sarunās ar mums. Tātad mēs apspriedām Šveices iniciatīvu un um, jums arī šis jautājums uh, īpaši interesē. Tas ir īsts pārskats un uh, paldies par uh, iespēju šeit piedalīties diskusijā. Tagad es došu vārdu kolēģei. Paldies! Bija patiešām ļoti interesanti klausīties tajā, ko jūs pastāstījāt par sadarbību ar citām institūcijām. Jā, mūsu rīcībā vairs nav pārāk daudz laika, bet uh, apskatīto jautājumu diapazons bija patiešām plašs, bet mēs varējām arī uh, paši ieklausīties tajā, kā mēs varam uh, ar jums uh, labāk sadarboties un pateicoties šai sadarbībai arī kaut ko iegūt. Patiešām ļoti daudzi jūs minētie e, jautājumi e, mums ir saistoši. Mums bija debats kopīgi ar Drošības un aizsardzības komiteju. kā tiek e, ievēroti startautiskie cilvēku tiesību uh, standarti, ņemot vērā automatizētos ieročus un bezpilotu lidmašīnas. Protams, šodien mēs nevaram uzdot visus jautājumus un arī saņemt uz tiem atbildes, bet eh, ir ļoti vērtīgi ieklausīties jūsu ieteikumos. Mūsu prāt lielākais trūkums ir tāds, ka Eh, šeit nav organizēts pietiekam daudz diskusiju, piemēram, par uh, pret uh, transporta mīnām un mums, protams, vajadzētu pievērst tam pietiekam daudz uzmanības un parūpēties, lai arī dalība valsts to iekļaus savā darba kārtībā. Tagad par starptautisko kriminālu tiesu. Mēs neesam vienīgā komiteja, kas atbalsta uh, šīs struktūras darbu. Domāju, ka viss parlaments kopumā to atbalsta, varu tā teikt. Protams, mūsu rīcībā ir dažādi instrumenti, lai uh, izrādītu savu atbalstu un lai palīdzētu starptautiskajai krimināla tiesai. Ir izveidots rīcības plāns, uh, kopīgā pozīcija. Uh, Mēs šo pēcpusdienu vēl uh, apspriedīsimies ar parlamentu priekšsēdētāju Mārtiņu Šulcu. Viņš arī atbalsta starptautiskās krimināla tiesas darbību. Britina Donakju kundze ir uh, starptautiskās krimināla tiesas priekšsēdētāja. Uh, Es gribētu arī dzirdēt, eh, kas jums ir sakāms. Ir, eh, man ir ļoti liels prieks, ka jūs esat pie mums ieradusies, lai kā uzlabot uh, dalību valstu uh, atbalstu uh, starptautiskajai krimināla tiesai. Un ja mums vēl būs kāds brīdis, tad mēs varēsim vēl jums abiem uzdot vairāk jautājumu. Yeah. Um, again... Uh, paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies, ka jūs mani uzaicinājāt uz komitejas sēdi un devāt man iespēju Um, iesaistīties diskusijās ar deputātiem. Ja mēs runājam par uh, starptautisko kriminālu tiesu, pie jums ir ieradies arī pārstāvis no EAS, un mēs, protams, sadarbojamies arī ar EAS. Jāsaka, ka Kojūra ICC ir padomis darba grupa, ko uh, izveido 2002. gadā. Uh, 2002. gadā tika izveidoti Romas statūti un pateicoties Romas statūtu pieņemšanai, Eiropas Savienības dalību valstis ļoti konsekventi un uzkrītoši atbalstīja Eiropa starptautiskās krimināla tiesas izveidi. Un mēs vēlamies izveidot efektīvu un universālu tiesu, kas varētu uh, izskatīt vissmagākos noziegumus eh, pasaules kontekstā. Mēs vēlamies izveidot starptautisku tiesiskumu sistēmu, lai eh, vardarbības piekopēji neizspruktu cauri nesodīti, lai tiktu pielikts eh, punkts nesodāmībai un lai tiktu nodrošināta palīdzība noziegumu upuriem. Uh, 2002. gadā, izveidojot Kodžur ICC, mēs tādā veidā varējām labāk atbalstīt tiesas darbību un arī pilnībā īstenot Romas statūtos atrunāto grupu uh, vada tā dalība valsts, kas uh, ir prezidējošā padomas valsts. Jāsaka, ka šobrīd Eh, mūsu darbu ļoti konkrēti ietekmē 2011. gada padomes lēmums un 2011. gada rīcības plāns, kas sekoja padomes lēmumam. Es gribēju eh, nedaudz pastāstīt par uh, eh, padomas lēmumu rīcības plānu, lai jums sniegtu labāku ieskatu mūsu ikdienas darbībā. 2011. gadā pieņemtais lēmums un rīcības plāns palīdzēja uzsvērt to, cik apņēmības pilna ir Eiropas Savienība atbalstīt tiesas darbu. Tika izveidoti četri galvenie mērķi. Pirmām kārtām nodrošināt Romas statūtu universalitāti un saglabāt Romas statūtu integritāti. Otrām kārtām atbalstīt tiesas neatkarību un objektivitāti, trešām kārtām atbalstīt sadarbību ar tiesu un ceturtām kārtām uh, atbalstīt tādu papildinošo principu. Sestajā lēmuma pantā ir noteikts, ka padome un augstā ārlietu pārstāve uh, Uh, izmanto dažādus koordinācijas pasākumus, lai varētu īstenot šīs četrus galvenos mērķus. Astotajā uh, lēmuma pantā ir teikts, ka Eiropas Savienībā ir jānodrošina visu, visās jomās izmantoto instrumentu saskaņotība, ka tad, kad tā vēršas pret daudz vis, vissmagākajiem kara noziegumiem. Rīcības plāns tika pieņemts balstoties uz uh, padomes lēmumu un Pateicoties tam, padome, augstā pārstāva, dalība valstis un komisija uh, var īstenot šos mērķus, lai pilnībā varētu transponēt padomas lēmumu. Ļoti īsi rīcības plānā ir uh, runāts par dažādiem pasākumiem, kas ir iekļauti piecās kategorijās. Pirmām kārtām uh, Eiropas Savienības instrumentu koordinācija. Šeit ir iekļauta īpaši ieteikumi sadarbojoties ar padomi un dalību valstīm. Un uh, ir sniegts. Uh, ieteikums, ka komisija lemj par budžeta piešķiršanu uh, dažādām uh, programmām, un šajā kategorijā ir uh, teikts, ka arī kojūra ICC grupas priekšsēdētājiem regulāri ir jāinformē parlamentu par to, kādus sasniegumus tiesa var pavēstīt. Uh, attiecīgajā laika posmā. Un, protams, dalību valstīm arī ir eh, jātiek informētām par dažādām vizītēm, par šiem divpusējiem kontaktiem un arī ir regulāri jāsazinās ar kojur eh, ICC eh, priekšsēdētāju. Otrā kategorija attiecas uz Romas statūtu, universalitāti un integritāti. Uh, trešā uz tiesas neatkarību, efektīvu uh, darbību, ceturtā uz pasākumiem, kas ir jāievieš, lai varētu labāk sadarboties ar uh, tiesu, un uh, piektā kategorija ir šis papildinošais princips dalību valstis un uh, Eiropas Savienība dara visu, kas ir to spēkos, lai varētu cīnīties pret nesodāmību un izveidotu tehnisko palīdzību uh, valstīm, kas atrodas uz pārmaiņu sliekšņa. Uh, tagad varbūt uh, daži vārdi par mūsu darba grupas ikdienas darbu. Mēs vēlamies tikties vismaz divreiz sešu mēnešu laikā un vienreiz gadā notiek arī uh, Romas statūtu parakstošo valstu tikšanās Hāgā. Mēs vēlamies garantēt, lai tiesa patiešām būtu tāds svarīgs politikas spēlētājs un uh, Eh, pirmo tikšanos šajā pusgadā organizēja īrijas prezidentūra. Kojur ICC eh, aplūko vairākus jautājumus eh, katrā tikšanās reizē, un, protams, mēs balstāmies uz Romas statūtiem, dalību valstis apmainās ar informāciju un tiek uh, sniegta informācija par to, cik uh, lielā mērā dalībvalsts ir ratificējušas Romas statūtu grozījumus. Protams, ir jādomā arī par Eiropas Savienības rīcības plāna turpmāku attīstību un ņemot vērā uh, aktivitāšu koordināciju, uh, universalitātes un integritātes veicināšana, sadarbība ar a, uh, tiesu un ceturtām kārtām šis papildinošais princips. Ja mēs runājam par a, uh, dažādu darbību un projektu koordinēšanu, mēs, protams, sadarbojamies arī ar citām a, uh, darba grupām un ar iesaistītajām pusēm. Uh, Šajā pusgadā īrijas prezidentūras laikā ir bijušas vairākas darba grupu tikšanās un īrijas eh, prezidentūras pārstāvi 18. februārī ieradās eh, starptautiskajā eh, Krimināla tiesā es arī turpat piedalījos un arī Kingstonu kungs. Tāpat mēs vēlamies veicināt Romas statūtu universālo piemērošanu. Ir paveikts ļoti daudz uh, jau šajā pirmajā pusgadā, un ja mēs runājam par rīcības plānu, Kojur ICC darba grupā tiek uh, runāts par dažādām problēmām, par to, kā, piemēram, ES varētu uh, atbalstīt tiesu tās ikdienas darbā, kaut vai runājot par um, vēl neizsniegtiem arestu orderiem. Uh, Dalība valstis uh, ar tiesu apmainās arī ar informāciju brīv, uz brīvprātīgas uh, sadarbības principiem, divpusēju sadarbību, tiek runāts piemēram par uh, spriedumu izpildi, par uh, liecinieku aizsardzību un tā tālāk. šī pusgada laikā komisija un augstā pārstāve saprata, ka šis papildinošais princips ir ļoti svarīga rīcības plāna sastāvdaļa delegācijām, Eiropas Savienības ierēģiem un dalību valstīm ir jāsaņem informācija, kā jārīkojas, lai varētu uh, veicināt tiesiskuma ievērošanu trešajās valstīs, lai varētu arī tiesas priekšā vēst tos, kas ir atbildīgi par karu noziegumiem un genocīdu. Tāpat mēs spriežam par uh, konkrētu gadījumu, izmeklēšanu, izskatīšanu, un vismaz vienreiz pusgada laikā ir iespējams uh, uh, apspriesties par to, kāds progress ir gūts, izmeklējot uh, un vēlāk arī tiesājot tos, kas ir atbildīgi par kar noziegumiem un genocīdu. Un īrijas prezidentūras laikā Kojūra ICC uh, sēdē 5. martā Tīns Intemans uh, vēstnieks, kā arī Pakiso Moģačoku, kas uh, darbojas prokurora birojā, uh, Uh, piedalījās mūsu grupas sanāksmē, un jaunais tiesnesis Hermans Van Hēbels piedalījās mūsu grupas sēdē 4. jūnijā, runājot, piemēram, par uh, liecinieku iesaisti, sadarbību ar tiesu un papildināšo faktoru. Protams, ir bijusi arī viedokļa apmaiņa ar NVO, un uh, tas vienmēr sniedz mums tādu iespēju satikties ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tagad esmu beigusi savu uzstāšanos, ar prieku uzklausīšu jautājumus, un eh, Kristiāns Bērmens eh, no Eiropas Savienības pārstāvniecības arī ir ieradies, un viņš ar prieku atbildēs uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Also... Lielas paldies! Un mums ir ļoti interesanti uzzināt to, kā jūs esat, kādi ir jūsu sakari ar IKT. Un tagad komitejas locekļi gribētu izteikties Dimas Mārka kungs lūdzu.